So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I think we should now... Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, turpināsim sanāksmi. Esam nonākuši pie vairākiem balsojumiem šobrīd. Kā jūs zināt, tad uh, šī ir pirmā reize, kad vadīšu balsošanu. Visiem no sirds atvainojos, ja nu būs kādas kļūdiņas. Darīšu visu, kas manos spēkos. Un, uh, ja viss ir kārtībā, tad uh, varat um, uzslavēt mani. Mm, ja viss uh, nenotiek tā kā gribētos, tad uh, mani droši var arī vainot. Lai visu sarežģītu, kolēģis aicināja sākumā balsot par citu punktu. Tas ir viens balsojums par rekomendāciju attiecībā uz uh, vienošanās noslēgšanu ar Kanādu. Tur tikai viena balss, Čārls Stanoks ir ēnu referents. Ceru, ka nevienam nav iebildumi, ka sākam šo punktu. Ļoti jauki. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Aizkumot šajā. Right, the vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. So we then come... Labi. Ja viss pareizi saprotu, tad esam nonākuši pie ziņojuma par komisijas 2016. gada ziņojumu par Albāniju. Knut Fleckensteina referenta. Kungs, vai jūs gribētu ko teikt? Šķiet, ka ne. Labi. Sākam balsošanu tad. Pirmais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas. Šķiet, ka jāpārbauda būs elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. 40. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 41. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas atturas noraidīts. 45. par pret atturas noraidīts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 49. atkrīt. 50. par pret atturas pieņemts. O, otrais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, tātad, pret, atturas, noraidīts, nē, pieņemts, pirmā kļūda, pieņemts, tātad, protams, piektais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 83. grozījums ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts, 85. par, pret, atturas, noraidīts, 86. par, pret, atturas, noraidīts, 87. par, pret, atturas noraidīts 88. par pret atturas parodīsim elektroniski. 88. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 6. Sastais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 99. grozījums. Balsojums par daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa ir atsaukta. Septītais kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 122. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 123. grozījums par, pret, apturas, pārbaudīsim elektroniski. 123. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss grozījums par pret pret atturas pieņemts. 12. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 149. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīt. Labi. 149. grozījums. Pārbaudam. beidzam balsot. Bija visai acīm redzami, noraidīts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 152. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. grozījums par pret atturas noraidīts. 154. grozījums par pret atturas noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts pieņemts. 158. par pret atturas pieņemts. 14. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 168. grozījums par pret atturas noraidīts. 169. par pret atturas atturas noraidīts. 170. par pret atturas noraidīts. 15. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 176. grozījums par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts noraidīts 178. par, pret, atturas, noraidīts 179. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 179. grozījums. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 182. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Aicinu iepriekšējo priekšsādātāju neiejaukties. Jebkurā gadījumā būtu noraidīts. Mēsu aparāts balsošanas nedarbojas. Labi. 182. tas bija tāds. 186. grozījums par pret atturas pieņemts. 187. par pret atturas pārbaudīsim 187. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. grozījums par pret atturas pilnīgi skaidri noraidīts. 191. grozījums par pret atturas pārbaudam elektroniski 191. Is open. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Skaidrs pārsvars. 193. grozījums par pret atturas pieņemts 196. pret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 atturas noraidīts. 17. kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 222. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 225. par,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 Tas gan atkrita šķiet. Labi, atvainojos. 11. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīspadsmitais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 atturas noraidīts, 25. par, pret, atturas noraidīts, 17. par, pret, atturas pieņemts, 19. par, pret, atturas pieņemts, 20. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski, 20. grozības. Sākam balsot. Beidzam. Skaidrs vairākums par Kukana kungu grozījumu. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 22. par pret, pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas pārbaudam elektroniski 28. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais par pret atturas noraidīts. Otrais ir atsaukts. Trešais grozījums ir lielisks grozījums, ja tā saku par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas Pieņemts. Ceturto pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu Edvardu. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais par. Pret atturas noraidīts, septītais par, pret, atturas noraidīts, astotais par, pret, atturas arī noraidīts. Un nu, balsojam elektroniski par ziņotu, ziņojumu projektu grozītajā versijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicu referentu Fleckensteinu kungu ar tik ļoti iespēdīgu balsojumu rezultātu. I know. Tell me when. So we now come to. Tālāk. Ļoti vienkārša valsts Ziņojuma projekts par 2016. gadu komisijas ziņojumu par Bosniju Hercegovinu. Vispirms referents, vai jūs vēlaties kaut kas sacīt Predes kungs? Jā, paldies e, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par sadarbību. Vakardien jau es to izdarīju, bet e, vēlos vēlreiz pateikties no sekretariāta Peteram Oitovam. Uh, Es ar viņu sadarbojos jau pie ziņojuma par islamu 2011. līdz 2014. gadam, un kopš 14. gada turpina sadarbību. Sadarbība lieliski, paldies! Sākam, liels grozījums skaits. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 64 par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss Pār. Personāla balsojums. Zaļo grupa ir prasījusi personāla balsījumu. Tātad otrais kompromiss - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Astoņdesmitais šotes kungs grozījums, kurš par pret atturas pārbaudām. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 90. papadakis grozījums, balsojums par daļām, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 102 par, pret, atturas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 pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 108 par pret pieņemts. 130 par pret atturas pieņemts atturas Pārbaudām 130. grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. Varbūt uh, aktīvāk jāceļ rokas balsojot tomēr. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 142 par, pret, atturas. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 143 personāla balsojums ir pieprasīts. Sākam balsot. Kā lūdzu? Vai uh, personāla balsojums ir paredzēts šajā procedūrā? To pieprasījusi viena no grupām - personāla balsojumu par 143. grozījumu. Vienkārši balsojam. 143. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 161 par pret atturas pieņemts. Kom kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 212, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 254 par pret atturas pieņemts noraidīts. 255 par, pret, atturas, noraidīts. 256 par, pret, atturas, pieņemts. 257 par, pret, atturas, pieņemts. 258 par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 287. Džambatska kunga grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 288 divās daļās. Tā to pieprasījuši zaļo grupa. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un personāla balsojums, piepras, ko pieprasīju zaļie, par otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Viennozīmīgi noraidīts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. Nē, atvainojos, ka priekšsēdētājs pieņemts. 27 par, pret, atturas, noraidīts. 28 par, pret, atturas, pieņemts. 29 par, pret, atturas, pieņemts. 30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 atturas noraidīts. 36 par pret atturas noraidīts. 37, 38 par pret atturas noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. Ā, nu šeit būs jautrāk. Personāla balsojums e, pirmajam mutiskajam grozījumam. Kurš to prasa? Zaļo grupa. Šaltes kungs par reglamentu, lūdzu. Yeah, we... Jā, vēlējamies e, sacīt, ka mēs iebilstam par šo mutisko grozījumu. Mēs esam pret to, pret šo grozījumu kā tādu. We oppose the oral amendment. Mēs esam pret mutisko grozījumu. So, we then don't have to vote. Tad par to nav jābalso. 40. Zofko kunga grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas, noraidīts. Tad ir zaļo grupu pieprasījis vēl vienu bals, personālu balsojumu. Šī pirmā reize kaut kas tāds ir, tas ir dīvaini, es nebiju informēts par tādu pieeju. Balsojam. Personāla balsojums par otro daļu 40. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 51 pret 0. Varbūt kāds man var paskaidrot šo. Vai zaļā, zaļo grupas pārstāvis vispār ir klāt šeit? 41. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas, pārbaudām 42 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Kurš par? pret, atturas noraidīts. 44 par, pret, atturas noraidīts. 45 par, pret, atturas noraidīts. 46 par, pret, atturas pieņemts. 47 par, pret, atturas pieņemts. 48 par, pret, atturas pieņemts. 49 par, pret, atturas pieņemts pret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 Esam tikuši jau līdz ceturtajam. Tātad trešais atkrīt, ceturtais. Tāpēc es tā priecājos. Blokā balsot. Tātad ceturtais līdz devītais blokā. Čet, 4 līdz 8. Vilīmska bloks. Kurš par? Pret. Atturas. Visi noraidīti. 9. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 10. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 14 par, pret, atturas, noraidīts. 15 par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk Vilimska bloks no 16 līdz 22. Kā lūdzu? Kāda ir noskaņa šai komitejai? Nē, nebalsot blokā. Labi, balsojam pa vienam. 16 par, pret, atturas, no, no, noraidīts 17 par, pret, atturas, noraidīts 18 par, pret, atturas, noraidīts 19 par, pret, atturas, noraidīts 20 par, pret, atturas, noraidīts 21 par, pret, atturas, noraidīts 22 par, pret, atturas noraidīts. Esam nonākuši pie gala balsojuma elektroniski par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Apsveicam referentu ar šo iespējīgo balsojumu. Why don't you give me yours? Next vote, we... Nākamais balsojums. Atzinuma projekts 15. finanšu gadu vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana. Referents Balčītis kungs, vai jūs vēlaties ko sacīt? Viņš nav klāt. Labi, sākam. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Pārbaudam otro grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas noraidīts. Piektais par, pret, atturas noraidīts. Sestais par, pret, atturas noraidīts. Septītais par, pret, atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, pret, atturas, pārbaudām devīto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par pret, atturas, noraidīts 11 par, pret, atturas, noraidīts 12 par, pret, atturas, noraidīts 13 par, pret, atturas, pieņemts 14 par, pret, atturas, noraidīts 15 par, pret, atturas, pieņemts 16 par, pret, atturas, noraidīts 17 par, pret, atturas noraidīts 18 par, pret atturas pieņemts 19 par, pret atturas noraidīts 20 par, pret atturas pieņemts. Un tad Gala balsojums elektroniski par šo atzinumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi. Nākamais atzinumu projekts par budžeta izpildes apstiprināšanu 2015. gada finanšu gadam, 10. sadaļa Eiropas ārējās darbības dienests. Referents nav klāts, sākam uzreiz balsot. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts noraidīts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret atturas noraidīts 9 par, pret atturas noraidīts 10 par, pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts Noraidīts. Elektroniskais balsojums par atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums. asociācijas ar Eiropas kopienu tās dalībvalstīm no vienas puses un Libānas republiku no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Referente Ramona Manesku, vai jūs vēlaties ko sacīt? Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, paldies! Balsošana ir beigusies. Bija lieliski un interesanti vadīt šo balsojumu. I have mine. So, dear colleagues, ladies and Godāmie kolēģi, dāmas un kungi, esam mazliet um, strādājuši ātrāk, un uh, tagad varam ķerties klāt 21. darba kārtības punktam. Tas ir ziņojums par uh, atkopu delegācijas vizīti Izrēlā un okupētajā Palestīnas teritorijā, kā arī Jordānijā no 2. līdz 6. janvārim Šis ir pēdējais mūsu darba kārtības punkts šodien. Šis brauciens notika šī gada sākumā, to vadīja Elmārs Broks. Un es arī piedalījos šajā adhok delegācijas vizītē. Mums bija ļoti labas rezultatīvas sarunas Jeruzalemē, Izrēlā un arī Palestīnā, Palestīnas teritorijā. Delegācija pēc tam devās arī uz Jordāniju. Tagad uh, gribētu dot vārdu šīs delegācijas dalībniekiem. Un mēs varētu sākt ar Elmāru Broku. Elmāra, lūdzu, jums vārds. Paldies, David. Gandrīz visi ir klāt, kas piedalījās šajā delegācijā, tāpēc es uh, varbūt uh, neizteikšos pārāk gari, mēs viesojāmies Jeruzalmē, kā jau jūs minējāt, Ramallā un Amānā. Tur bijām tikai vienu dienu. Šis uh, brauciens uh, bija interesants attiecībā uz uh, divām, dien, divām lietām. Knesetā mums bija seminārs kopā ar kolēģiem no Kneseta. Uh, Mēs jau īpaši runājām par Irānas un Saudierābijas lomu uh, uh, pilnvarnieku karos, mm, runājām par ārvalstu kaujiniekiem, runājām par to, ko dara arī Hamas. Mēs bijām viensprātis, ka terorismu vajag apkarot. Tāpat mēs uh, sapratām, ka um, būs vajadzīga sadarbība starp Izrēlu un dalību valstīm. Un uh, tāpat arī mums ir jādomā, kā nu, varbūt uh, parūpēties par Irānu un Saudierābiju, ko darīt attiecībā uz šīm valstīm. Godāmie horvātu kolāģi, šķiet, ka es ar savu runāšanu traucēju viņiem uh, diskutēt. Horvātu kolēģi, varbūt jūs varētu turpināt savas sarunas ārpusē. Brokkungs, Nu, tagad visi, kas klausījās, arī ir izgājuši no zāles. Jūs noteikti arī atcerēsieties, ka abas šīs valstis ir atbildīgas par šiem kariem, kas attiecās arī uz eh, Jemēnu un Sīriju. Izraēļus uztrauc tas, ka Irāna ir ieņēmusi iepaš, īpašu nostāju attiecībā uz šītu valdību Bagdādē. Uh, Tad, tad eh, te ir runa arī par Asādu līdzdalību un par Hezbollah. Šeit eh, mēs redzam, ka eh, Izraēļa vēršas pret šītu dominanci šajā reģionā, un šķiet, ka šeit notiek sadarbība arī ar Krieviju. Un mēs redzam, ka šeit attiecībā uz miera procesiem Sīrijā un Irākā rietumi šeit spēlē relatīvi mazu lomu. Tagad uh, šķiet, ka Krievi ir vienīgie, kas it kā mēģina ieviest mieru šajā reģionā. Tāpat arī Kazahstāna šeit piedalās diskusijās, varbūt mums vajadzētu par to parunāt. Mēs redzam, ka šeit praktiski nepiedalās vairs eiropieši. Izrēla šeit um, domā par savu lomu, un tāpat arī Ramallā mums kļuva skaidrs, ka attiecībā uz tuvo austrumu konfliktu, tad, kad eh, notiek mēģinājumi nodrošināt dabu pušu tikšanās, mēs redzam, ka um, starpniecības mēģinājumi, kas uh, tiek uh, izdarīti, īsnībā nāk no Maskavas. Izrēļi uh, bija gatavi doties uz Maskavu, un man tas uh, pārsteidza. Un, ja runa par šādu globālo stratēģiju, tad iespējams, ka varbūt Eiropas Savienībai vajadzētu uh, kaut ko mainīt, lai tā varētu vairāk piedalīties šādos miera procesos, kas notiek tās kaimiņu valstīs. Diskusijās Izrēlā, kad mēs runājām par šo punktu un arī par citiem, mēs redzējām, ka viedokļi mainās atkarībā no tā, vai cilvēks ir valdībā vai opozīcijā. Tāpat. Mm, mēs redzam, ka Izrēļi uh, daudz ko gaida no jauno ASV prezidenta. Tieši tāpēc arī Tieslietu ministrs Benecija teica m, mm, pievienot šīs teritorijas, un uh, Netanjahu uzskata, ka Benets varētu būt tāds kā moderators šajā jautājumā. Vienlaicīgi mēs redzam, ka varētu būt uh, saistība arī ar ASV vēstniecību Jeruzalemē. Noteikti, ka mēs varam arī redzēt šo saistību, tāpēc, ka uzreiz pēc prezidenta inaugurācijas nākamajā dienā Izraela pieņēma lēmumu paplašināt uh, nometnes. Tāpat arī mēs dzirdējām diezgan lielu kritiku attiecībā uz Eiropas Savienības uh, valstīm, jo attiecībā uz ANO rezolūciju par šo nometņu politiku Eiropas eh, Savienības valstis izteicās kritiski, kamēr amerikāļi uzlika veto. Ja runa par rietumu krastu un par Betlēmes, eh, Betlēmes, eh, Betlēmes rajonu, tad šeit bija runa par sienu, kas tiek uh, izbūvēta un kurai ir jānodrošina tieši piekļuve šiem jaunbūvējumām nometnēm. Tieši tāpēc arī ir jāskatās, vai šīs nometnes aizņems 60% no rietumu krasta teritorijām, un vai tas ļaus nodrošināt Palestīnas valsts izveidošanu. Mēs redzam, ka uz Ramālu šeit nav pilnīgi nekādas ietekmes. Pašlaik situācija ir tāda, ka Palestīnas pašpārvaldei nav nekādas ietekmes uz Gāzu vai uz Hamas un līdz ar to nevar arī nekādu iespēju pārvaldīt lielu daļu no rietumu krasta. Tas viss tiek mainīts ar šo nometņu politiku, un šķiet, ka cerības uz valsts izveidi sāk pazust, un mm, divu valstu risinājums eh, varbūt pat eh, tiks atlikts. Eiropas Savienība un dalībvalstis to nevar akceptēt. Mēs iestāmies par divu valstu risinājumu, tāpat kā Izraels opozīcija. Mums bija iespēja divpusēji apspriesties ar opozīcijas partijas priekšsādātāju, un mēs redzam, ka arī viņi pauž uh, līdzīgas pažas. Šķiet, ka divu valstu risinājums tagad uh, tiek kaut kur pazaudēts. Tas nozīmē, ka vai nu atkal sāksies ļoti lieli konflikti, vai arī tiks eh, de facto akceptēts, ka Izrēļi savā valstī kļūst par minoritāti, vai arī varētu veidoties aparteida situācija, kur vairākumam iedzīvotāju savā valstī vairs nav balsošanas tiesību. Tam noteikti varētu būt smagas sekas. Nu, tāda ir šī situācija. Kā jau es minēju, ļoti daudzi to saskatīja tieši tādā pašā veidā. Mēs jutām uh, ļoti lielu vilšanās sajūtu un cerību zudumu Ramalā. Mēs redzam, ka 20 gadu laikā šādai mērenai pieejai arī nav uh, nekādu rezultātu. nobeidzām šo vizīti ar viesošanos Jordānijā. Mums bija, manuprāt, ļoti uh, interesanta saruna ar pie varas aizsošo uh, eh, pārvaldnieku, tāpēc, ka uh, karalis bija atvaļinājumā. Mēs uh, runājām par dažādām stratēģiskām saiknēm, tā skaitā arī par cīņu pret terorismu. Uh, tika minēts, ka izdarot šo spiedienu uz islāmskās valsts grupējumu Irānā un Sīrijā, eh, šīs grupējums eh, pārvirzās uz dienvidiem. Tas nozīmē, ka arī virzās uz Jordānijas pusi. Tas eh, nozīmē, ka šajā valstī ir ļoti liels bēgļu pieplūdums, un šī valsts ir salīdzinoši nabadzīga. Tāpat ir vērojams stabilitātes sabrukums. Ja vienlaicīgi būs vēl jāpārvieto arī vēstniecība, tad ir grūti pateikt, kā to visu vēl varēs izturēt. Mēs redzam, ka tas varētu novest pie radikalizācijas Jordānijā. Un, ja mēs paskatāmies uz ģeogrāfisko karti, tad situācija kļūst pavisam nepatīkama. Uh, Galu galā Jordānija gada desmitiem ilgi šeit ir spēlējusi tādu mērenu, saprātīgu lomu. Ja šis risinājums nebūs vairs iespējams un ja uh, šis režīms izjutīs pārāk lielu spiedienu, tad mēs saskarsimies arī ar ļoti lielām problēmām. Tieši tāpēc Eiropas Savienība ar veselu virkni programmu mēģina palīdzēt, lai uh, sociālā situācija Jordānijā būtu tāda, kas spētu izturēt šo spriedzi. Tātad ir runa par politisko attīstību, par ūdens pārvaldību, par nabadzības apkarošanu un arī par eh, cīņu pret terorismu un eh, migrantu plūsmas pārvaldīšanu. Tas nozīmē, ka es atgriezos no šī brauciena. Mm, bez pārāk lielām cerībām. Nu, ceru, ka pārējiem kolēģiem šī optimisma bija mazliet vairāk. Paldies! Paldies Elmāram Brokam! Tagad es vēlētos dot vārdu arī citiem dalībniekiem, kas piedalījās ad hoc delegācijas vizītē. Varbūt viņi arī vēlas paust savus iespējas. Kurš vēlētos izteikties? Lūk, vesels runātājs saraksts. Predeskungs. Paldies, priekšsādātāji! Elmārs Broks jau pieminēja pašas svarīgākos uh, punktus, kas attiecās ar, uh, uz mūsu vizītēm uz vietas. Šī delegācijas vizīte bija ļoti saspringta. Trīs dienu laikā mums nācās uh, tikties ar mm, daudziem cilvēkiem trīs atšķirīgās vietās. Es gribētu pieminēt dažas punktus, kas man šķita ļoti svarīgi mūsu sarunu laikā. Vispirms gribētu pieminēt eh, terorismu. Ļoti daudzi par to izteicās. Protams, ka tas eh, nozīmē dažādas lietas eh, Jeruzalemē un Amānā. Tad, kad viņi piemin terorismu, tad iespējams, ka vieniem tie ir noteikti Hezbollah šīti, uh, Nu, Izrēļiem tā ir, tās ir pašas lielākās šausmas, kamēr Amānā Jordāņi savukārt runā par sunītiem, kas varētu izdarīt eh, spiedienu uz robežu un uz eh, lielām pilsētām, tādām kā Raka. Ja šāds liels pilsētas krīt, tad bēgļu skaits pieaug un arī teroristi var iekļūt šajā teritorijā. Tieši tas ļoti uztrauc Jordāņus. Skatoties uz to, ka robeža jau tagad tiek ļoti sargāta. Question, uh, était... Gribētu pieminēt arī jautājumu, par kuru runāja mūsu uh, sarunu partneri Jeruzalemē un arī Ramālā. Tātad uh, šī jaunā tikšanās ar uh, uh, Irāņiem un ar Turkiem, lai spriestu par uh, Sīrijas jautājumu. Daudzi runāja par to, ka vajadzētu noregulēt situāciju Sīrijā, nepiedaloties arābiem. Tad turki, krievi un irāņi nesaistās ar arābiem. Un, protams, šeit mēs eh, dzirdējām dažādus scenārijus. Tā skaitā tika arī runāts par perspektīvu sadalīt Sīriju, kas, protams, ir uztraucoši. Tāpat arī tika runāts par Irākas sadalīšanu vairākās mm, atsevišķās vienībās, bet arī tas eh, tika minēts kā kaut kas ļoti slikts un skatīsimies, kā tas viss attīstīsies tuvāko nedēļu un mēnešu laikā. Gribētu arī norādīt, ka pilnīgi visur mūsu uh, sarunu partneri sāka runāt, pieminot Amerikas Savienotās valstis. Tātad, neskatoties uz to, ka mēs nākam no Eiropas, viņi gribēja runāt par Trumpa administrāciju un par to, kā tas pozitīvi varētu ietekmēt tālāko notikumu attīstību. Nu, lūk, Trumpa administrācija tagad jau ir izveidota, un mēs redzam, ka, piemēram, Izraēļi to uztver ar ļoti lielu optimismu. Viņi ir ļoti priecīgi redzēt Izraēļu draugu. Tāpat arī gribētu atkārtināt, ka ļoti daudzi no mūsu Izraēļu sarunu partneriem kritizēja Eiropas pozīciju. Viņi uzskatīja, ka mēs esam uh, ļoti lieli Palestīnas aizstāvji un ka mēs nespēlējam tādu neitrāla starpnieka lomu šajā lietā. Protams, mm, neapmierinātība pieauga arī Rāmālā, jo viņus uztrauc Trumpa pozīcija. Tāpat arī es gribētu atkārtot, ka pirms dažām dienām Jordānijas karalis viesojās ASV un mēs redzam, ka um, Baltais nams mēģina um, visu virzīt uz priekšu, ņemot vērā šo vizīti. Tāpat arī gribētu pieminēt, ka trīs dienu laikā mūsu uh, sarunu partneri nevienu reizi nepieminēja uh, Federikas Mogarīnī vārdu. Tātad pilnīgi nevienu reizi netika runāts par ārējās darbības dienestu. Uh, neviens to nepieminēja, it kā šis dienests vispār nepastāvētu. Nu, man patiešām mm, ļoti žēl to teikt, bet tas ir fakts, tā tas bija. Paldies, Prēdas kungām. Tagad Peržino kungs. Paldies, priekšsādētāji. Daži novērojumi pēc Broka kunga un Prēdas kunga uzstāšanās. Mm, Predskungs bija tautas partijas grupas koordinators, un es arī piedalījos šajā delegācijā, kas beidzās tikai pirms sešām dienām. Tātad patiešām divu valstu risinājums tiek apdraudēts. Kā jau jūs minējāt, mūsu delegācija viesojās arī uz vietas Rietumbankā, un mēs redzējām, ka šī namu būvēšana reāli ietekmē praktisko dzīvi šajā teritorijā, un tas uh, vēl vairāk apgrūtina divu valstu risinājumu, kaut arī tas vēl ar vien ir mūsu uh, izvēlētais risinājums, kas mūsuprāt ir vismierīgākais un labākais risinājums. Mēs arī redzējām, ka uh, šie risinājumi, kas mums tiek piedāvāti, radītu ārkārtīgi uh, lielas grūtības uh, tiktu diskriminēti arābi Izrēlā. Tāpat uh, Arābu iniciatīvā nodrošinātu daudz labāku ietvaru miera sarunām. Šeit mēs runājām ar um, vairākiem sarunu partneriem, un, piemēram, Jordānijā tika minēts, ka viņi vēlētos uh, runāt par šiem jautājumiem tad, kad Jordānijas uh, karalis viesosies uh, um, martā uh, nākamajā sarunu kārtā. Tāpat arī uh, Trumps uh, ir noteikti ietekmējis situāciju Jeruzalemē. Un šķiet, ka te ir runa par tādu saindētu dāvanu premjeram Netanjahu, kas noteikti ietekmēs mieru un stabilitāti šajās teritorijās. Ir skaidrs, ka mums vēl ir jācīnās pret šo milzīgo naidu, kas tiek izrādīta cilvēkiem. Tāpat mēs noteikti izjutām Uh, iespaidu attiecībā uz balsojumu par rezolūciju 2334. Mēs, uh, diemžēl, nevarējām tikties pietiekam augstā līmenī, ņemot vērā uh, rezultātu šajā balsojumā. Tāpat arī es gribētu uzsvērt, cik ļoti būtiska ir Eiropas un parlamenta rīcība šajā reģionā. Uh, mums vajadzētu rīkoties, jo īpaši ņemot vērā to, kas ir noticis pēc Trumpa ievēlēšanas. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par mūsu diplomātisko darbību. Mums vajadzētu skaidri paust savas intereses šajā reģionā. Mums ir jābūt sadzirdamiem. Pašlaik mēs, diemžēl, neesam pietiekami labi redzami, kā jau to pieminēja Predeskungs. Tieši tāpēc varbūt parlamentam vajadzētu pārdomāt visus šos jautājumus. Un pēc šīm pārdomām mums vajadzētu sagatavot ļoti skaidru plānu mūsu tālākajai diplomātiskajai darbībai. Es uh, esmu jau uh, iesācis sarunas ar uh, vairākiem kolēģiem par šo jautājumu. Paldies! Tagad dosim vārdu Hatsī Džordžiju kungām. Šķiet, no, right. ka izdevās pareizi izrunāt. Lūdzu! Manuprāt, eh, viss svarīgākais jau ir pateikts, bet piebildīšu vēl dažas, manuprāt, svarīgas lietas. Arī es varu piekrist, ka divu valstu risinājums nu, ir apdraudēts. Nu, varētu pat teikt, ka nesagaidu, ka tas tiks īstenots. Man šī bija ļoti skumja vizīte. Es jau atkal sapratu, ka Palestīnas uh, puse Izrēlā ir uh, cietēji, jo Izrēla piemēro divu veidu sistēmas. Ir viena valsts, bet divas sistēmas. Viena sistēma Izrēlas um, pilsoņiem un otra palestīniešiem. Mēģināšu jums izskaidrot, kāda ir kopaina. Betlēmē Tā ir pilsēta, kur dzīvo 180 tūkstoši Palestīnas iedzīvotāju, palestīniešu. Izraela ir iz, mm, uzcēlus nometnes, kur dzīvo 100 tūkstoši izrēliešu. Un šīs nometnes ir pašā pilsētā, kā vēzis ķermenī. Un smieklīgā kārtā viņi pat ne, nemaksā nodevas Bētlemes pašvaldībai. Viņiem pašiem savi ceļi, ko viņi izmanto katru dienu, lai dotos prom no šīs zonas, bet palestīnieši šī, šos ceļus nevar izmantot. Nedrīkst. Tādēļ uh, viena valsts divas sistēmas šī frāze tā varbūt pat neizskaidro pilnībā visu lietas būtību. Eiropas Savienība uzvedas uh, kā maigā vara šobrīd. Var jau būt, ka tas tā arī ir. Bet uzvedoties īstenojot maigo varu, pat ja jūs tādā esat, tad jūs lielākā mērā samazinat arī savu spēku un savas iespējas. Tādēļ es nedomāju, ka Eiropas Savienība šeit var uzņemties jau kādu lomu, un tā svarīgākā loma ir Izraels premjeram. Viņam ir vara, palestīniešiem jādzīvo ar uh, milzīgu spriedzi, un es redzu, ka turpmāko 20 gadu laikā situācija tikai pasliktināsies. Un es neredzu, ka šeit būtu atnācis kāds risinājums tā reāli. Pat, ja censtos darīt, ko darīt Krievija vai Trumpa kungs, ja atsauks un um, pār, pārcels uh, vēstniecību no Telavīvas uz Jeruzalemi. Es zinu, ka par to ir ļoti daudz baumu, bet ja nu viņš tiešām tā arī darīs, tad situācija vēl vairāk pasliktināsies. Tas nepalīdzēs un iespējams, ka būs jauna sacelšanās vērojama starp palestīniešiem un arābiem. Un nobeigumā, manuprāt, būtu labāk, ja Mogherīnī kundze krietni skaidrāk uzvestos attiecībā uz abām pusēm, jo arī es redzu problēmas ar Hamas. Es ceru, ka Hamas un Fatah atradīs kopīgu ceļu lai nebūtu iegans otrai pusē teikt, ka mēs nevaram sazināties, jo ir viena pārstāvība. Paldies! And... Liels paldies! Vezovičs kungs lūdzu. Chair, and... Paldies priekšsēdētāji, paldies Broka kungam, gan par grupas vadību, gan arī par ļoti vērtīgo un pa korekto kopsavilkumu. Var pievienoties visam, ko teicāt, šobrīd negribu vilkt garumā. Uh, sanāksmi, bet uh, divas lietas, kas, manuprāt, uh, īpaši būtu aktuālas. Gan tikšanās laikā ar Knesetu, gan arī semināru laikā. Pirmā lieta - pārsteidzošā kārtā semināra nosaukums. To vajadzēja saukt uh, par šo karu pēc noklusējuma, un uh, parlaments bija vienīgais, kas atsaucās Saudi Arābiju it kā tas vispār nebūtu saistīts ar šo jautājumu, un tas man nedaudz pārsteidza. Otra lieta - vidustermiņa, ilgtermiņa izredzes. Arī es neesmu pārmērīgi optimistiski noskaņots, tomēr jautājums man nedaudz mulsina. Katru reizi, kad Kneseta deputātiem kas pārsvarā ir no vadošās partijas, uzdeva jautājumu, Tātad, ja ne, nedarbotos divu valstu risinājums, kāds tad ir nākam, kāds ir plāns B? Jo viņiem ir jāatrisina šis um, vienkāršais jautājums, neatkarīgi no tā, kāda būs uh, šis uh, divu valstu risinājums, tam ir jābūt demokrātiskam un jāievēro cilvēktiesības, kā izvēlētas pārsvarā notiek. Tajā pašā laikā tā ir jābūt um, rebreju raksturu un kā viss šīs trīs lietas īstenot reizē. Uh, un es atbildi neseņēmu nevienā brīdī, neko pat līdzīgu. Un arī nevienā no neoficiālajām sanāksmēm, kurās piedalījos, mm, vienas valsts risinājums ir status quo. Un status quo ilgtermiņā nav dzīvotspējīgs risinājums, visi to zina. Tas ir tikai veids, kā uh, radīt jaunu vardarbības eskalāciju katros 5-10 gados, un tādēļ, manuprāt, mums vajadzētu saprast, ko plāno darīt Izraels valdību, kāda ir tās plāni, jo šobrīd viņi vienkārši mēģina iegūt papildus laiku, izmantojot status quo. Es nesagaidu, ka ASV administrācija kaut kad drīz, drīzumā nāks klajā ar skaidru pozīciju. Manuprāt, tur būs nepieciešama mēneša vai pat uh, pusgads, lai saprastu, ko Trumpa administrācija plāno darīt tuvējos austrumos. Paldies! Paldies! Kolēģi! Pārējie delegācijas dalībnieki Martušēlo kungs vismaz uh, Izrēlā. Uh, tātad uh, Anelīts un Jureka kungs nav ieradušies sanāksmē tādēļ. Uh, Varu tikai atsaukties to, ko kolēģi jau norādīja. Manuprāt, tas svarīgākais bija milzīgās bažas, ko uzklausījām saistībā ar to, kāda ietekme, kādas sekas būs tam, ja ASV vēstniecība tiktu pārcelt uz Jeruzalemi un par ietekmi ne tikai reģionā, bet visā musulmaņu pasaulē. To mums tiešām nopietni jāuztver. Un gribētu pateikties Elmāram Brokam par lielisko vizītes vadību. Tas mums bija gods un prieks ar jums doties šajā vizītē, kā jūsu pēdējā vizītē, kā ārlietu komitejas vadītājam. Un, manuprāt, ļoti simboliski arī tas, ka mēs devāmies uz Izraēlu, palestīniešu teritorijām un Jordāniju. Liels paldies, Elmār! So. Labi. Tik tālu par mūsu vizīti esam nonākuši pie 22. punkta darba kārtībā. Citi jautājumi, protams, ka nevienam nekas sakāms nav. 23. punkts nākamā sanāksme gaidām 9. februārī. Sāksies pulksten 9. no rīta. Lielas paldies visiem un jauku vakaru!